balsojumiem ceturtdien. Gan gaisa satiksme, gan dzelzceļš noteikti cietīs no šī streika, ieskaitot arī sabiedrisko transportu Strasbūrā, piemēram, autobusus un tramvajus. Uh, tātad šis uh, transports, uh, transports attieksme tiks pārtraukt un ir iespējams, ka nevarēs nodrošināt satiksmi tādā līmenī, kā būtu nepieciešams. Uh, ir tomēr veikt visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu transportu pieejamību jums, tad, kad jums būs jāatgriežas mājās. Un ne visi pasākumi vēl ir paveikti, bet ir paveikti sekojošie pasākumi. Talis čartervilciens eh, kursēs kā parasti un būs arī autobuss, kas uh, nodrošinās uh, transportu starp Eiropas parlamentu un Strasbūras centrālo staciju. Būs arī uh, transports uz dažādām lidostām Francijā, un to organizē Eiropas parlamenta transporta dienests. Kvestoru kolēģi jau ir izsnieguši paziņojumu, sniedzot detalizētu informāciju par pasākumiem, kas uh, atcēls tagadējo ierobežojumu 20 km apmērā deputātu automašīnām, lai deputāti varētu doties arī tālāk par 20 km un doties uz e- lidostām Šveicē vai Vācijā. Šis te 20 eh, km limits tātad eh, deputātu automašīnām ir atcelts uz šo eh, Strasbūras sesiju, lai jūs varētu doties arī tālāk. Strasbūras pilsēta šonadēļ sniegs uh, paziņojums un informāciju šonadēļ, un mēs deputāts noteikti visu laiku informēsim arī par dažādām transporta iespējām. Šodien pusseptiņos vakarā Eiropas parlamenta birojas tiksies, un uh, mēs uh, soli pa solim skatīsim dažādos veidus, kādos mēs varam nodrošināt, ka deputāti varētu pēc iespējas netraucētāk atgriezties mājās. Rīt jūs saņemsiet informāciju pa e-pastu. Ja būs kaut kāda jauna informācija, ja tā tiks saņemta, tad eh, es jūs trešdien no rīta vēl informēšu. Citiem vārdiem sakot, jūs uh, rīt no rīta pa e-pastu saņemsiet pagaidu informāciju un Papildus informācija, ja tāda būs, jums tiks sniegta trešdien no rīta. Un tiklīdz uh, mēs saņemsim informāciju no Strasbūras pilsētas iestādēm, mēs to nodosim jums tālāk. Situācija tiek kontrolēta, un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu iespēju jums atgriezties mājās. Tik tālu informācija jums un es jums gribu atgādināt, ka rīt un parīt arī sniegsim jums informāciju. Jā, jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies, ka jūs veicāt šos paziņojumus šodien. Visā Eiropā un īpaši manā valstī, apvienotajā karalistē, šobrīd ir pārsteigti par to, kas notiek. Šomēnes mēs ierodamies Strasbūrā divreiz, un, protams, ka mēs varējām par visu to balsot arī Briselē. Katru reizi, kad mēs ierodamies Strasbūrā, tas viss maksā miljoniem eiro. Protams, ka ir pienācis beidzot laiks attiekties, mums attiekties, parlamentam attiekties, ka mums vispār šajien nebūtu jāvelkās. Liels paldies, dāmas un kungi. Godātie deputāti, godātais deputāta kungs, vai es varētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka par šo jautājumu mēs nedebetēsim. Mēs runājam par tehniskām liekām, lietām, par jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu atgriešanos mājās. Tas, ko jūs pacēlāt. Tas jautājums ir saistīts ar Eiropas Savienības līgumiem un nav nekāds saistīts ar šodienas jautājumu. Speronī, kungs, par to pašu jautājumu. Solo per aggiungere che Es gribētu tikai papildināt. Strasbūra salīdzinot ar uh, Briseli ir tuvāk uh, Vācijai, un šeit uh, daudz vieglāk var atrast alternatīvos transporta ceļus nekā Briselē. Paldies, dāmas un kungi! Līdz ar to arī noslēdzam diskusijas par šo jautājumu, un vēlreiz gribētu jums atgādināt, ka papildus informācija jums tiks sniegta rīt no rīta un trešdien no rīta.